Vamos a las explicaciones de voto sobre. Labi, pārējām tad pie balsojuma skaidrojuma. Sākam ar Votmans Kols ziņojumu. Budžeta stāvokļa uzraudzība. Manesko kundze, vienu minūtu lūdzu. Priekšsarētāja kungs, es balsoju pār šo sešu tiesību aktu. Uh, paketi, jo esam saskārušies ar ļoti sarežģītu brīdi, un šie pasākumi ir ļoti svarīgs solis uz priekšu, lai konsolidētu makroekonomisko uzraudzību un finanšu disciplīnu, lai varētu sasniegt mūsu mērķus, piemēram, darba spēka nodarbinātības attīstību, publiskā finansējuma uzlabošanu. Mums ir nepieciešams daudz vairāk iesaistīties uh, pieredze, kuru esam uzkrājuši desmit gadu laikā ekonomiskā un monetārā savienībā, ir parādījusi, cik nozīmīga ir ekonomiskā un finanšu pārvaldība. Un nacionālā līmenī ir jādara daudz vairāk, nodrošinot arī Eiropas Savienības līmenī stingrāku uzraudzību. Uh, Tieši tādēļ ir nepieciešams noteikt minimālos nepieciešamos standarts budžetam un arī efektīvas budžeta veidošanas procedūras, kurām būtu jābalstās uz realistiskām normām, nodrošinot ilgtspējīgu nacionālajām sistēmām. Paldies! Paldies, saka priekšsarētājs. Mastēlas kungs, viena minūte, lūdzu. No está, no está. El señor Mastela no está, tiene la palabra. Mastēlis kungs, acīm redzot, nav zālē, Baldasāre kungs, viens, viena minūte. Señor Baldasāre no está, tiene la palabra. Baldasāres kungs nav zālē, Sustas kungs, viena minūte, lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju pār, neskaroties uz manas grupas norādījumiem saistībā ar šo eh, paketi. Mums ir ļoti smaga krīze, un eh, svarīgākais, ko Eiropa var izdarīt, ir rīkoties ātri un reaģēt uz iedzīvotāju aicinājumiem kaut ko darīt. Es uzskatu, ka šo paketi nepietiek, bet tā ir nepieciešama un mums ir nepieciešams virzīties tālāk, stiprināt izaugsmas instrumentus, kontrolēt budžetus un nepieciešama vairāk note noteikumi attīstības eh, pārvaldīšanai. Līdz ar to varu domāt un saprast, ka visdrīzāk, ka visi rīt eh, skatīsies, eh, uz ko tad Eiropas Savienības iestādes ir izdarījuši. Jā, jādara vēl daudz kas, bet mums nevajadzētu palaist garām šo iespēju pēc gadiem ilgām diskusijām, kas eh, mums nav novedušas pie rezultātiem. Paldies, Ustas kungam, Materas kundze, viena minūte. está. Señora Matera no está. Tiene... Materas kundze nav zālē. Jārkungs, vienu minūtu. Jā, paldies priekšsarētāji. Virsraksts Vācijas laikrakstā šobrīd to, ka uh, Eiropas komisija saņem atbalstu, un es tāpēc varēju arī mierīgi uh, balsot pār kas attiec uz deficītiem, par to, ka mums ir pusautomātisks sankciju mehānisms un uh, Eh, no 2012. gada arī nelīdzsvarotības uzraudzīsim tieši soļu pareizajā virzienā, bet varētu teikt arī savādāk, ka Eiropas parlaments kopā ar Eiropas komisiju eh, ir izpildījuši e, Eirozonas un Eiropas Savienības mājas darbs, un tagad ir nepieciešama aktīva līdzdalība no dalību valstu pusēm, un es aicinātu arī dalību valstis eh, pievienoties mums un spriest arī par lēmumiem pareizajā virzienā. Ukrainā. Paldies! Paldies Jārkungam! Matēras kundze. Paldies priekšsēdētājiem! pieredze no pēdējiem gadiem šādā sarežģītā situācijā parādījusi, ka atsevišķas Eirozonas valstis saskarās ar nopietnām problēmām un līdz ar to ir nepieciešama efektīvāka ekonomiskā pārvaldība Eiropas Savienībā, kas balstītos uz atbilstošu kopienas līmeņa uzraudzību un kas ir daudz robustāka par esošo un tiek uzraudzītas nacionālās ekonomiskās eh, politikas. Uh, ar mērķi panākt daudz stabili, stabilāku un ilgspējīgāku publisko finansējumu un budžeta stāvokli. Līdz ar to es uzskatu, ka ir absolūti nepieciešams eh, pieņemt šo sešu tiesību aktu paketi, kas tādējādi tālāk ļaus mums nodrošināt nepieciešamos priekšnoteikumus, lai varētu risināt pašreizējās ekonomiskās problēmas. Paldies, Matērs kundzei! Uģies kungs tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Es balsoju par šajā balsojumā par sešiem tiesību aktiem, tā skaitā arī par šo, jo uzskatīju, ka tas ir ļoti svarīgs eh, solis eh, Eiropas eh, ekonomiskās pārvaldības nodrošināšanai. Mums ir jāizpild savu solījumi, mums ir jāparāda, ka varam kontrolēt budžetus un eh, izdarīt labu tur, kur nacionālās valdības eh, nav spējušas rīkoties atbilstoši Eiropas eh, pienākumu. Ir kalpot tās pilsoņiem un nodrošināt, ka ir stabilitāte, ir laba pārvaldība un ielikti pamati izaugsmēji, jo bez izaugsmes mūsu pilsoņiem nav nākotne. Paldies, tā, tālāk Jakolīno. Paldies, es arī atbalstīju šo sešu tiesību aktu paketi, jo uzskatu, ka mēs atrodamies dziļā krīzē. Un šādā situācijā Eiropas parlamentam, kā vienām no Eiropas Savienības iestādēm, jāpierāda ka mēs esam izlēmīgi un gatavi rīkoties gan par ekonomiskos vai pārvaldības jautājumiem, gan kohēzijas jautājumos Eiropas Savienībā. Šis ir, manuprāt, tāds eh, preventīvs pārskatīšanas pasākums, Uh, attiecībā uz dalību valstu budžetiem, un ir absolūti nepieciešams, lai valstu valdības struktūrētu savus budžetus tā, kā tas tiek prasīts. Mums ir nepieciešams šāds plāns, kas ļaus mums nodrošināt platformu, no kuras mēs varēsim atsākt izaugsmi, nodrošināt stabilitāti un lielāku sociālo iekļaušanu. Uz to arī jākoncentrējās. Paldies, tālāk uh, Ekas kundze. No está. Muy bien. Tiene la palabra por un minuto. Ekskundze nav ieradusies, un tagad dod vārdu vienā minūtē Karonas kungam vārdu. Priekšsēdētāji kungs. Šobrīd eh, mēs dzīvojam pārējais periodā, tas attiecās gan uz Eirozonas nākotni, tas attiecās arī uz Eiropas Savienības konstrukciju kā tādu. Uh, Ja mēs būtu barso, balsojuši pret šo sešpakotni, tad tas būtu ārkārtīgi īslaicīgs redzējums. Mums ir jāstiprina Eiropas finansiālā politika. Ikviena dalība valsts, ik viens iedzīvotājs vēlas, lai mums būtu sakārtotas finanses. Un tomēr mums ir jādomā arī par inteliģentu investīciju politiku. Ja mēs tādu neizveidosim, tad mēs ekonomisko izaugsmu nekad nepieredzēsim. Tāpēc eh, šajās šajās eh, pakotnēs mēs runājam par to, ko darīt kopā ar eh, dažādām politiskajām grupām, bet mēs balsojām pret mūsu politiskā grupa, ar sociālistu grupu balsoja pret, jo tādajādi mēs stiprinam tikai vienu virzienu finansiālās bankas bez ekonomiskās izaugsmas. Paldies, Harkins kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vakar daudzi no mums redzēja YouTube video par to, kā mēs varam naudu taisīt no nekā. Un daudzi cilvēki šobrīd redz savu pensiju un savu uzkrājumu aizplūšanu smiltīs, bet citi uz to iedzīvojās. Tādējādi tiek teikts, ka tās ir bankas, tas ir Goldman Sachs, tas ir finanšu tirgus, kurš ir sliktais un nevis valdības. Es uzskatu, ka mums tomēr ir jās, jāpasaka skaidrs, nē, ka finanšu tirgi nosaka mūsu nākotni. Mums ir jārunā par adekvātu finanšu uzraudzību. Es e, atsakos vairāk atbildības uzlikt uz šiem finanšu tirgiem. Es atsakos kā īrieta, kā pilsoni, kā eiropieta. Protams, eh, ka mēs šobrīd, īrija šobrīd ir iestājusies varbūt nestabilajā eirozonā, un tomēr es nevēlētos, lai turpmākas kļūdas ietekmētu nākotni. Mums ir jāizveido ceļu karte, lai mēģinātu izveidoties no nākotnes krīzēm. Un tomēr, ja mēs ticam eiro tad tam ir jādod iespēja izdzīvot. Un es uzskatu, ka šis ir sava veida glābšanas riņķis eiro. Tiek pārtraukt runātāji. Nākamais ir Kariņa kungs, lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Mēs labi zinām, ka pasaulē Eiropā plosās liela vētra, finanšu vētra, uzticības krīzes vētra. Un iemesls, kāpēc finanšu tirgi neusticās mūsu dalībvalstīm, ir tas ka netic ka mūsu dalībvalstis spēs atdot to naudu kas viņām jau eh, ir eh, eh, jāatdod. šodienas likumdošanas pakotne finanšu uzraudzības likumdošanas pakotne ko mēs kopīgiem spēkiem esam izstrādājuši un pieņēmuši ir viens ļoti svarīgs solis lai mēs šo vētru varētu apturēt lai mēs varētu atgūt finanšu tirgu uzticību mūsu tautsēmniecībām mūsu valdībām gala beigās tas nozīmē mūsu iedzīvotāju labklājību. bet kolēģi es aicinu atcerēties ka šī likumdošana atrisinās un novērsīs nākotnes problēmas. mums vēl paliek liels darbs šodien un es domāju ka ir komisijai vieta nākt ar skaidrākiem priekšlikumiem ko viņi izdarīs lai novērstu šodienas problēmas nevis tikai rītdienas. paldies par uzmanību! Paldies Kariņa kungām un tagad Švāba kungām uz vienu minūti lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka stratēģijas atslēga ir jārod šodien. Mums ir jāveicina Eiropas stiprināšana un eh, mums ir jāaiziet no šīs krīzes stiprākiem. Patiesībā būtiskākais jautājums ir, kā šos instrumentus labāk piemērot sešpakotnē. Un arī Vortmals Kols kundze savā ziņojumā un Fejas kungs runā par kontrolas un finanšu tirgu uzraudzības drošību. Mēs runājam šajā stabilitātes pakotnē par tā saucamo profilaktisko aspektu. Padomē daudz tiek runāts par to, kā varētu ar kvalificētā balsojuma palīdzību koriģēt dalību valstu budžetu. Es vēlētos redzēt, lai komisija pēc mēneša nākt klajā ar rekomendācijām, ko darīt, un ja padomu to nebūs izdarījusi pēc desmit, ga, pēc desmit dienām, tad uh, mēs redzēsim, ka šis likumdošanas kopums tiks noraidīts. Redzēsim, kā dalību valsts to uzņēmis. Tāpēc es uzskatu, ka ir jābūt visiem stiprākiem noteikumiem. Dalību valsts noteikti mēģinās apiet likumu ar līkumu, un mums un komisijai ir jāiestājās par to, lai kopienas nosacījumi darbotos. Paldies Švāba kungam, un tagad vienu minūti Masaros kungam. Paldies! priekšsēdētāja kungs. Ja mēs šobrīd paraugāmies uz to, kas notiek ekonomikas politikā Eiropā, tad daudz šeit runāts par tā saucamo uzticēšanās trūkumu. Mums no krīzes ir jāmēģina iziet ar risinājumu, kas būtu dzīvot spējīgs ilglaicīgi. Ar šo sešpakotni mēs runājam par risinājumiem, kas visiem kopīgi ļaut izrauties no krīzes. Mums ir jārunā arī par to, kas notiek globālā un nacionālā plānā, ne tikai Eiropas plānā. Es balsoju par lielāku integrāciju Eiropas Savienībā, jo tādējādi mēs veicinām arī stiprāku, eh, stiprāku valūtas savienību, stiprāku iekšējo tirgu un ļauj izvairīties arī no krīzes. Mūsu iedzīvotājiem ir ārkārtīgi svarīgi. Un, eh, Es vēlētos pateikties arī Polijas prezidentūrai par viņu sasniegto. Paldies Mešaras kungam un tagad Hanan kungam vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Kopš eh, finanšu krīze skāra Eiropas Savienību, Eiropa ir atbildējusi ar lielākiem parāgi, parādiem. Šobrīd Eiropas centrālā banka jau ir kļuvusi par sliktu banku. Un vienīgais glābšanas salmiņš, ko šobrīd piedāvā Eiropas Savienības valdošie posteņi, ir izveidosim eiro obligācijas. Uh, bet eh, paraudzīsimies, eh, paraudzīsimies eh, uz bankām un kur tad notiek lielākās finanšu transakcijas, tās ir Londonas Cityjā. Un šobrīd atkal par to maksā, tātad sanāk, ka Londonas City maksās par citu valstu parādiem. Katrā ziņā tā ir nepatīkama vēsture un tā tas ir bijis pēdējās desmit, desmit gadēs. Raudzīsimies, kas notiek arī kopīgajā zivsaimniecības politikā. Ir tādi, kur zvejo vairāk un tādi, kuriem aizliedz zvejot, un tas pats attiecas arī uz citām jomām. Ambīcijas tik daudziem Eiropas lī līderiem ir sakropļotas, jo vienkārši iedzīvotāji maksās ar vien vairāk un vairāk. Jau Šekspīrs savā runā ir teicis, ka katram ir jāmaksā par saviem darbiem, un Lielbritānija šobrīd maksā par citu darbu. Es atvainojos, ka es pārtraucu jūs Šekspīra citātu, bet jums izbeidzās laiks, saka priekšsēdētājs. Tagad Kelī kungam vienu minūti. Uh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es e, biju priecīgs ar savu balsojumu atbalstīt sešpakotni, un e, šobrīd ir skaidrs, ka gan valdošajām, gan opozīcija, opozīcijā esošajām partijām ir jāvienojās, lai palīdzētu cilvēkiem. Un šobrīd daudz valdību viedoklis un ideja ir nemaksāsim par to, par ko ir jāmaksā šodien, ja to var samaksāt rītā. Paldies Dievam, šobrīd krīze mūs ir panākusi, mums ir jārīkojas, lai risinātu situāciju, un kā jau mana kolēģa Marijāna Harkins teica, tie ir politiķi, kuri, atba, kuri atbild par šo situāciju, un nevis tirgi. Katrā ziņā es tiešām ceru, ka mēs dosimies soli pareizajā virzienā, cerams, sešus solīšus šajā sešpakotnē. Paldies! Kelly, Silvestris kungs, Silvestris kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs balsojām pār, es personīgi balsoju pār sešu likumdošanas aktu paketi. Es uzskatu, ka mums ir jāmēģina panākt progresu un ir jāmēģina panākt efektīvāka kopējā vispārējā pārvaldība. Protams, ka pastāv zināmas grūtības un mums ir jāapzinās ka Eiropa ļoti bieži jau ir zaudējusi. 16. jūnijā, kad Fon Rompoja kungs ieradās šeit, eh, šai parlamentā, tad viņš vairāk drīzāk runāja par eiro zemi, nevis eiro zonu. Jūnijā eh, šķita, ka mēs vairāk runājam par terminoloģiju, nevis par lietas būtību. Komisijas priekšādātājs Barozu šodien, eh, šodien šķita ļoti pārliecināts par turpmāko virzību. Un mums ir jāmēģina radīt eh, lepnums par Eiropu. Mums ir jāmēģina, šai, eh, jāmēģina apstiprināt tādi tiesību akti, kas mums palīdz eh, panākt progresu. Mums ir vajadzīga ne tikai spēc stipra ekonomiskā pārvaldība, bet ir jāuzņems jauni pienākumi, lai virzītu izaugsmi. Mēs nedrīkstam atstāt ekonomiku spekulātoru rokās. Paldies Silvestris kungam! Un tagad runāsim par Gulāra ziņojumu. Barla Zaikungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Ekonomikas krīze mums parāda, ka izaugsmes un stabilitātes pakts nedarbojas tā, kā tam vajadzētu. Dalībvalstis, kas atrodas Eirozonā, piedzīvo smagas eh, budžeta problēmas un eh, tām ir parādi. Uh, ir svarīgi risināt šo problēmu ilgtspējīgā veidā. Tādēļ es balsoju pār Gulāru ziņojumu. Es pilnībā atbalstu viņas pieju, jo sevišķi attiecībā uz ekonomikas datu monopolu un šādu datu ne, neatbilstošu izmantošanu dalību valstīs. Mums ir jāmēģina atrisināt problēmas būtība, un tā ir nepietiekama ekonomiskā integrēšana Eiropā. Mums ir kopīgi jāmēģina veikt ekonomiskā uzraudzība ar eiro obligācijām un iznojot atbilstošu politiku. Paldies! Vārds Anģelīli kundzei. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Apstiprinot šo sešu tiesību aktu paketu, Eiropas parlaments beidzot ir devis zaļo gaismu uh, reālai stratēģijai, kas palīdzēs novērst krīzi, atgūt stabilitāti, samazināt parādus. Kā Junker kungs teica vakar un Barozu kungs šodien atkārtoja, mums ir jāiegulda attīstībā un nodarbinātībā. Mums jāmēģina nodrošināt darba vietas jauniešiem. Barozu kungs šodien uh, mums parādīja darbības virzienu. Tas ir ļoti drosmīgi, tā drosmīga rīcība. Eiro obligācijas un, um, Eiro, un Eiropas transakciju nodoklis ir tādi drosmīgi paņēmieni, kā uzlabot situāciju. Barozu kungam ir taisnība. Bankas, bankām ir jāmaksā uh, cena par krīzes izraisītajām problēmām, nevis pilsoņiem. Paldies Anģelīli kundzei. Zemke, Zemke kungs, viena minūte. Paldies, vēlos izteikt savu pats, pateicību jums, jo šī regula ir svarīga ne tikai Eirozonai, bet arī visai Eiropas Savienībai. Es uzskatu, ka visvarīgākā problēma šeit ir interešu aizstāvību. Mums ir jāizdara spiediens uz valstīm, kur netiek panākts progress budžeta konsolidācijas jomā. Tolerance šajā eh, jautājumā pas, padziļina krīzi, un tādēļ no tās ļoti grūti tikt vaļā. Parlaments ir pieņēmis tiesību aktus, kas ir tikai pirmais solis, labs sākums. Tomēr vēlos uzsvērt, ka tas ir tikai pirmais solis. Ir nepieciešama turpmāka noteikta un saskaņot rīcība, kā arī e, politika. Paldies! Uģīs kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlos apsveikt Silviju Gulāru, kur ar tādu e, apņēmību mēģināja risināt šo grūto jautājumu. Tas ir svarīgs solis pareizajā virzienā, lai nodrošinātu eh, pienācīgu Eiropas pārvaldību. Mēs jau šodien uzklausījām eh, daudz viedokļu šajā sanāksmes zālē par idejām, kuras faktiski realitātē nav īstenotas. Vēlos teikt, ka mēs vēlētos dzirdēt vairāk no Broza kunga, kas tad tieši notiks. Mēs balsoja, nobalsojām par pro, komisijas programmu, tomēr tā ir jātiek arī īstenotai. Un tas ir trūkstošais posms. Paldies! Nākamā runātāja Hārkins kundze. Paldies priekšsēdētāji, es atbalstīju Silvijas Gulādas ziņojumu. tā, tā, tā, tāpat kā pārējie ziņojumi, tas neatris, tie neatrisinās visas mūsu problēmas. Es domāju, ka pirmo reizi mums uh, ir radusies cerība Un tagad mums ir jārīkojas, nevis tikai jārunā. Kas runājas par šo konkrēto ziņojumu, devītais, es man bija prieks, ka tie iekļauts eh, Eiropas eh, dibināšanas, eh, līguma par Eiropas Savienības darbību devītais punkts, kas nodrošina pietiekamu sociālo aizsardzību un cenšas apkarot sociālo atstumtību. Man bija arī ļoti patīkami ir iekļauts, iekļauts elastīgums padome mēģina samazināt vai novērst sankcijas, kuras tiek uzliktas dalību valstīm, balstoties uz komisijas priekšlikumu. Tad šāds elastīgums būs ļoti svarīgs dalību valstīm šajā kontekstā. Vēlos te pieminēt īriju, savu valsti. Paldies Harkinas kundzei. Viena minūte Hanana kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Šorīt debatēs Beloza kungs uzsvēra, ka viņš vēlas palielināt eh, nodarbināto cilvēku skaitu no 67% līdz 75% līdz 2020. gadam. Tad jau to tikpat labi to varētu izdarīt līdz 90 vai 100%. kad notika samits un krīze, tika pasludināts, ka krīze ir beigusies, eh, tirgu nekas īpaši nemainījās. Gārdien avīzē tika publicēts optimistisks raksts, ka, raksts, ka tirgi ir atjaunojuši savu darbību. Tomēr Spānijā un Itālijā šķiet eh, eh, situācija nemaz reāli neuzlabojās. Protams, ka cilvēki joprojām turpinās kļūdīties, tomēr problēma ar šo sešu likumdošanas aktu paketi ir, ka tur netiek eh, nodalīta Eirozona un Eiropas Savienība kopumā. Mums ir uh, savi uzdevumi un uh, Paldies, un tagad vienu minūti dod vārdu pietikainens kundzei, lūdzu. Godātais priekšstādātāja kungs, vispirmām kārtām es esmu ārkārtīgi priecīga par to, ka Barozo kungs šobrīd savos ievadvārdos uzsvēra, ka ir jābūt skaidrai vadībai un ir jābūt arī principiem, ir jābūt tādiem principiem, ar kuru palīdzību mēs nodrošināsim finanšu tirgu stiprināšanu un arī uzraudzību. Vēl bez tam es esmu ārkārtīgi priecīga par to, ka parlaments ir pieņēmis so sešpakotni, tātad šajā plenārsēdē, un es vēlētos pateikties, ka parlaments ir pieņēmis būtiskus mērus, kā mēs varam stiprināt eh, atbildības jomu, kā mēs varam stiprināt caurskatāmību un kā mēs varam stiprināt arī finanšu tirgu kontroli. Bet kā jau mēs dzirdējām par Ozo kunga teiktajā, un kā jau tas ir parādījies ekonomiskās un monetārās komitejas debatēs, ar runu vien nepietiek. Mums ir nepieciešama arī finanšu tirgus sakārtojoši likumdošanas akti, un es ceru, ka pie tādiem mēs arī nonāksim. Paldies! Lielas paldies, Pitikainis kundze! Turpināsim pie, uh, ar Haglunda ziņojumu uz vienu minūti De Angelis kungs. Grazie, prezidente. Paldies, priekšstādātāji! Uh, pēdējo gadu laikā ir parādījies, eh, parādīsies skaidrība, ka mums ir nepieciešams eh, kārtīgs ietvers finanšu pārvaldībai, lai tā būtu ticama un efektīva. Ieviešot sodus, kas varētu kalpot kā iebaid, atbaidošs faktors, ja vienīgi tie tiktu kārtīgi ievēroti. Mēs nevaram atbildēt uz ekonomikas un finanšu krīzi tikai ar taupības pasākumiem. Tas, protams, ir jādara, bet ar to nav pietiekami. Mums ir nepieciešams lielāks godīgums, attīstība un papildus darbs. Tāpēc es uzskatu, ka mans uh, darbs bija balsot pār Haglons ziņojumu. Liels paldies, uh, De Anģelis kungs. Nākamais runātājs Antoni Atsīkungs. Paldies, uh, priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Ar uh, šo regulu mēs uh, esam uh, Eiropas parlamenta rīcībā nodevuši jaunas pilnvaras, jaunas iespējas un priekšlikumi labākai saimnieku, saimnieciskai pārvaldībai ir ļoti svarīgi eiro zonai. Tas ir pamatīgs juridiskais ietvers un tas, kādas tam ir juridiskās priekšrocības, ir pavisam skaidrs. Un tāpēc es balsoju par šo sešu dokumentu pakotni. Mums ir jāuzņemas atbildība un šo pasākumu kopums uzlabos situāciju un uh, stiprinās mūsu attīstību. Protams, ka mums īpaši fiskālajā un ekonomiskajā politikā ir jārīkojas preventīvi. Uh, Īpaši tāpēc, ka parlamentam ir ārkārtīgi svarīga loma uzraudzībā. Šeit uh, mums uh, vajadzētu domāt arī par publisko uzklausīšanos. Liels paldies! Un tagad Uģies kungs, paldies priekšsādātājiem! Es uh, gribētu papildināt mūsu kolēģi Haglendu izteikt viņam komplimentus par darbu, kuru viņš ir paveicis. Domāju, ka tas ir ļoti labs darbs, un arī citi šī dokumenta pakotnes ziņotāji ir paveikuši ļoti labu darbu. Domāju, ka soda pasākumu būtu jāpiemēro tikai tad, ja konkrētā dalība valsts neveic nekādas pasākums, lai uzlabotu savu politiku. Uh, un ja mēs neuzlabosim finanšu stāvokli, tad uh, nekādas uh, attīstības izredzes nav iespējams. Mēs nedrīkstam pazaudēt no redzesloka izaugsmes faktors, un es ceru, ka sešu dokumentu pakotne, kuru mēs apstiprinājām, tagad iedibinās pamatu izaugsmai, un uh, visām dalībvalstīm tas uh, būtu jāizmanto. lai mēs varētu sasniegt savus mērķus. Paldies, Uģijas kungs, nākamais runātājs Mērfī kungs. Paldies, priekšsādātāji. Sešu dokumentu pakotne, kuru tikko apstiprināja parlaments, ap, pa, parāda institucionālo doktorīnu attiecībā uz uh, šoka doktorīnu savienībā. Kom, komisija pašlaik tiek uh, noteikta par uh, policistu Eirozonā. Tā ir uh, jāatrod simtiem miljonu eiro, lai uzlabotu situāciju. Un uh, realitātei daudzas uh, valstis uh, piedzīvo to, ka vienkāršiem pilsa, uh, pilsoņiem ir jāmaksā par ekonomisko krīzi. Mums ir jāraugās, kādi būs taupības pasākumu rezultāti. Tie noved pie ekonomikas sabrukuma, paraudzieties uz Spāniju, uz Portugāli, uz uh, Īriju, kur uh, taupības pasākumu uh, plāni jau ir izgāzušies un te izgāzīsies vēlreiz. Paldies, Mērfī kungs! Nākamais runātājs ir Hārkins kundze. Paldies, priekšsādātāji. Es uh, atbildu Hagli, atbalstu Haglanda Konga ziņojumu, kas uh, uh, saka, ka pēdējo gadu pieredze rāda, ka ir nepieciešama uzlabota ekonomiskā pārvaldība un tai būtu jābalstās uz uh, politiku un noteikumiem, par ko visi ir vienojušies, kā arī stingrāku uzraudzību. Bet uh, vai nu tās būtu eiro obligācijas vai stabilitātes obligācijas vai ECB pārskaitījumu dalību valstīm, uh, tas, ar to nav pietiekami, ir nepieciešami citi atbalsta mehānismi. Es nesaku, nesaku, ka šī pakotne atrisinās mūsu problēmas, bet tā ir daļa no vispārēja risinājuma. Es uzskatu, ka mēs eh, pašlaik eh, nedarām visu, lai atrastu risinājumu krīzai, un eh, pilsoņus šodien tas ļoti uztrauc. Pilsoņi sagaida, ka sistēmas darbosies, un mēs mēģinam nodibināt veiksmīgu sistēmu. Un tas ir ļoti svarīgi. Paldies, Hārkins kundze. Nākamais runātājs Beten kungs. Paldies, priekšsēd. Tā devētās sešu dokumentu pakotne, sixpack, uh, uzliek dalību valstīm Eiropas Savienības ekonomisko pārvaldību. E, Anglijas apakšpalāta, ko nodibināja karalis Edvards I, e, tika nodibināta, lai e, galvenokārt kontrolētu valsts finanses e, notika pilsoņu karš, e, kurā karāļu galva tika nocirst, lai pilsoņu nodibinātu, eh, lai parlaments nodrošinātu sev tiesības eh, kā vienīgais aplikt eh, pilsoņus ar nodokļiem. Bet tagad Britu valdības tiek prasīts padevīgi pakļauties ES finanšu kontrolē. Ja tas notiks, tad nevar vairs būt nekādas izlikšanās, ka Lielbritānija ir suverēna valsts vai demokrātiska valsts. Uh, Apvienotās karalists valdībai būtu jānoraida šīs regulas un jāizstāv parlamenta suverenās tiesības, ja kāds eh, cits risinājums ir pilnīgi eh, bezieruna padošanās. Paldies! Un tagad Ferēras kundzes ziņojums divas minūtes EPP grupas vārdā runās Dorfmanu kungs. Paldies priekšsēdē. Es eh, balsumā atbalstīju Ferēras ziņojumu, tāpat kā paketi kopumā, eh, vēlos izmantot iespēju referentei Ferēras kundzei sirsnīgi pateikties par sadarbību eh, šajā gadā, kamēr ziņojums tika gatavots un apsveikt viņu ar pozitīvo balsojumu. Esmu pārliecināts, ka Ferēras ziņojums un ar to saistītā makronēmiskā uzraudzība ir paties jauninājums Stabilitātes izaugsmas nolīguma jomā mēs patiesībā nedarījām nekā citu, kā apstiprinājām to, kas jau eksistē. Nekādi jauni kriteriji netika ieviesti. Un ja šeit eh, kāds eh, deputāts eh, kolēģis saka, ka ar to mēs izaugsmi smacēsim, tad man jāsaka katrs, kas pārkāp stabilitātes un izaugsmas nolīgumu pēdējo gadu gaitā, tas, eh, tās bija tās valsts, kurām nebija izaugsme, un tās, kuras to ievēroja, eh, tās, eh, tās auga īstenībā. Bet Ferērs ziņojumā paredzētie pasākumi mums palīdzēs saulēcīgi, un tas arī ir galvenais - saulēcīgi pamanīt, ka kādās dalībvalstīs kaut kas iet greizi. Es domāju, ja mēs būtu jau līdz šim tā darījuši, saulēcīgi rīkojušies, tad Portugāla, e, Grieķija, Spānija un varbūt arī Itālija mums būtu, e, nebūtu nācies cīnīties tām sekām, kurām tagad mēs cīnāmies tur. E, cerams, ka šīs instruments tiks izmantots efektīvi un tad arī panāks to mērķi, proti, lai Eiropas Sanība varētu darboties efektīgāk un kalpot tajā dzīvošiem pilsoņiem. Paldies! Sirsnīgs paldies, un tagad dod vārdu De Angelis kungam. Paldies, priekšsēd. Ir svarīgi, e, lai stabilitātes un izaugsmas pakts kopā ar ilgspējīgās ekonomiskās pārvaldības pārvaldību e, nolīgumu veicināt izaugsmu. Mēs vēlamies gan ilgspēju, gan stabilitāti. Tādēļ ir jāvēršas pret e, krāpšanām, iedibinātiem mehānismiem ir jābūt e, pastāvīgiem un tirgus uzraudzībai arī dzen. Tagad ierosinātie pasākumi tomēr arī ietver sevi zināms riskus, bet par Ferēru ziņojumu to nevar sacīt. Uh, Drīzāk man kritika ir vērsta uz pāriem pakotnes sadaļām, kas ir vērstas tikai galvenokārt uz taupības pasākumiem, un tas varētu traucēt izaugsmi. E, Eiropai būs nākot tikai tad, ja mēs stingras grāmatvedības principus apvienosim arī ar izaugsmu un nodarbinātību veidzību no šiem pasākumiem. Nākamais e, mūs Kardīnī kundze. Paldies priekšsēdi Eh, globālā krīze ir novedusi pie nestabilitātes, un tas ir radis maziem vidiem uzņēmiem eh, problēmas izdzīvot, bet eh, es tautsēmniecība no viņiem ir atkarīga. Šodien pieņemtā sešu ekonomisko ziņojumu pakotne palīdzēs mums vērsties pret ekonomisko nelīdzsvaru. Tāpat laikā mums ir vēl vairāk jārūpējas par atbalstu maziem vidiem uzņēmumiem Un tādēļ mēs no nu, dažādu grupu pārstāvi esam vienojušies par rezolūciju, kas ļaus Eiropai trīs gadu garumā līdz pat 30 tūkstoši eiro gadā tādu kā vairogu sniegt maziem uzņēmumiem, lai tie varētu savus sociālos maksājumus veikt. Tas savukārt veicinās nodarbinātību. Bezdarbs ir sasniedzis jau draudīgu līmeni, tas apdraud sociālo stabilitāti. Tāpēc arī trialogā ar pārējām institūcijām mums ir jāturpina pie šiem. Lielas paldies! Lielas paldies! paldies. paldies. Regula, par ko mēs tagad balsojam. Pavisam noteikti būs eh, jauninājums raugoties uz eh, situāciju, kas bija pirms tam. Tiks veikta kontrole un eh, tiks īstenot simetrijas mehānismus. Tādā veidā tiks novērst ne tikai deficīti, bet arī tiks līdzsvarots arī deficīti salīdzināms ar pēļņu. Ir dažas valstis, kas ir nonākušas lielās grūtībās, kā piemēram Grieķija. Uh, drusku mazāk Itālija, un tad ir arī valstis, kā piemēram Vācija un citas, kuras eh, iekšēji pārāk maz eh, patērē. Ja mēs eh, raugāmies uz līdzsvarotības koncepciju, kas ir viena no būtiskākajām koncepcijām, kas ir vērsta uz nākotni Eiropas Savienībā, uh, tad, manuprāt, solidaritāte varēs novest pie uh, lielākas izaugsmas Eiropā. Paldies, nāk tālāk uh, Karonas kungs. Liels paldies, priekšsādātāji. Es uh, ļoti priecājos par Ferēras kungas uh, paveikto darbu pie šī ziņojuma, uh, šo sešu dokumentu pakotnē par ekonomisko pārvaldību. Mm. Mm, tas ir vienīgais ziņojums, par kuru un es un mana grupa balsoja par. Un, uh, tā, tieši tāpēc, ka tur bija iekļauta klauzula par sociālo tiesību aizsardzību un par uh, um, kolektīviem darba līgumiem. Jādomā arī par līdzsvaru sasniegšanu, strādājot ar deleģētajiem aktiem. Mēs nevaram pārvirzīt uh, šī, šī dokumenta kopumu vispārējo līdzsvaru, un tāpēc šis ziņojums noteikti ir solis uz priekšu. Tas uh, ierosina pāra, pāraudzības sistēmu, kas ņems vērā pamatiesības. Un šajā kontekstā, kaut arī mēs uzskatām, ka visa pakotne ir balsīta tikai staupības pasākumiem, kas to nepadara pozitīvu, šis konkrētais ziņojums ir pozitīvs solis. Nākamais runātājs Mēsarošs kungs, paldies priekšsēdi. 2010. gada eh, septembrī uh, 29. septembrī tika pieņemts uh, lēmums stiprināt ekonomisko uzraudzību eh, Eirozonā, un šeit mēs runājam par sešu dokumentu pakotni. Eirozonas uzra ekonomikas uzraudzībai un līdzsvarotības novēršanai. Un šeit ir divi arī jauni elementi šajos priešlikumos E, ietverot sevi riski indikatorus, nelīdzsvarotības identificēšanai, kā arī regulārs valstu ziņojums. Tās paredz Eirozonas valstis, kuras e, šīs prasības nepilda, e, tām var būt sodīšanas procedūra un var arī tikt uzlikt reāli sodi jāparedz patiesībā ne tikai sankcijas, bet arī uh, stimuli un ko uh, es darīs ar sodiem, kas tiks iekasēti, ja jāinvestē ilgtermiņa projektos. Paldies, Hārkins kundze vārds. Paldies, priekšsādātājs atbalstīju šo ziņojumu kā daļu no ekonomiskās pārvaldības pakotnes, un īpaši man patika pirmais pāns, kā kor, ekonomiskās politikas koordinācija Eiropas Savienībā mērķēs uz ilgspējīgas izaugsmes un sociālās kohēzijas sasniegšanu. Tas mums visiem ir ārkārtīgi būtiski, jo mūsu politikām galīgajā analīzē būtu, galīgajā analīzē būtu jāsasniedz izaugsme un sociālā vienlīdzība. Es atbalstīju ideju par Eiropas monetāro fondu. Tas ir solis tālāk nekā sākotnēji tika piedāvāts, un tas ir ārkārtīgi būtiski, jo mēs uzskatām, ka um, pretējā gadījumā mēs nerisinām uh, situ reālo situāciju. Šajos priekšlikumos ir ārkārtīgi svarīgs elements, kā notiks publiskas debates, pilsoņiem būs iespēja uh, uzklausīt priekšlikumus un uh, zināt, kādu lēmumu viņu vārdā tiek pieņemti. Uh, jāteic, ka šeit ir runa ne tikai par deficītiem, bet arī par uh, budžeta atlikumu. Ja mums uh, ir vienota va valota, tad mums ir arī kopīga atbildība. Paldies, Hārkins kundze. Čorčs uh, Silvestris nākamais runātājs. Paldies priekšsādātājiem. Nu, runājot par uh, Haglunda ziņojumu, mēs arī balsojām pār, jo tas pārēdz uh, pie, pre, profilaktiskus pasākumus makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanai un nosaka finanšu garantijas, kas līdz šim pietrūka. Mēs atzīmējām, ka tas uh, līdz šim nav bijis iespējams. Ziņojums pārēdz uh, pienācīgus kontrolas mehānismus, kas būs pusautomātiski, bet sodi par uh, eh, makroekonomiskā nelīdzsvarotību ir rūpīgi jāpārbauda, jo ir izšķirīgi, ka eh, ir svarīgi tas, ko mm, piedāvāja Barozo kungs. Nodoklis par finanšu darījumiem nozīmēs to, ka mēs uh, iegūsim līdzekļus grūtiem laikiem. Un uh, tomēr krīzi jārisina ne tikai tiem, kas uh, strādā ražošanas uh, sektorā, bet arī ražo reāls preces. Paldies, Silvestris kungs, pāriesim pie Fejo ziņojuma. Un pirmais uh, Uģas kungs. E- Paldies, priekšsādātāji, runājot par Fejo ziņojumu par pārmērīgu budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu nevajadzētu aizmirkt, ka mēs ar šo jautājumu nodarbojamies jau vairāk kā gadu. Un uh, kontrols pasākumi, kas tiek attiecināti uz dalību valstīm ar vairāk nekā 60% uh, parādu, 6% uh, parādu nozīmē, ka šie deficīti ir jāsamazina. Komisijai ir jāizvērtē vairāki indikātori pirms tā sniedz uh, ieteikums dalību valstī. Deficīta samazināšana ir ārkārtīgi svarīgs uh, princips, un tas nozīmē, ka uh, valstī aizņemoties būtu jāmaksā mazāk procentu likme. Tas nozīmētu, ka lielāka naudas, līdz, lielāka naudas līdzekļi ir uh, pieejami izaugsmai un investīcijām, un uz to mums būtu jāpievēršas, uh, tam mums būtu jāpievēršas tuvākajos mēnešos. Paldies, Džies kungs, uh, Mērfī kungs, paldies priekšstādātāji. Uh, viens no šī parlamenta mērķiem ir būt demokrātiskai fasādē, bet patiesībā tā ir Eiropas Savienība, kurā dominē biznesa intereses, mm, komisija un padome Domāju, ka šī fasāde šo, šobrīd ir saļodzījusies, eh, kad mēs paraugāmies uz to, ko parlaments šodien apstiprināja. Mēs pieņemam sešu dokumentu pakotni, kas eh, pārēc taupības pasākumus eh, sniedz lielākas pilnvaras komisijai un balsojot ar apgriezto vairākuma principu, tiek garantēts, ka vienkārši vairākums padomē nebūs uh, pietiekams. Liberālā demokrātijā, kas eh, pastāv Eiropas eh, Savienībā, eh, nav. Mm, nenozīmē to, ka tiek veikt tikai pas, taupības pasākumi. Mēs šāda savienība baidās no pilsoņu aktivitātēm, no kustībām, kas ir sākušās Spānijā un citur, un šķiet, ka nākotnē veidosies Eiropas līmeņa kustība pret taupības pasākumiem. Paldies, un tagad Hārkins konsultants. Uh, eh, jā, es arī runāju par šo ziņojumu. Eh, balsoju par to, un iepriekš, īpaši piekrīt 4a punktam, eh, kur ir teikts, ka šie pasākumi ilgtermiņā nerisinās situāciju, bet drīzāk mums vajadzīga struktūrāla pieeja ilgtermiņā. Es domāju, ka mums ir arī integrētāk sociāla pieeja vajadzīga, jo vairāk kā šodien sacīja, ka Mēs eh, patiesībā nevaram tikai risināt īstermiņā šīs problēmas. Viens pasākums, kas varētu situāciju uzlabot, ir dinamiski iekšējā tirgus uh, uzturēšana un tālāk attīstīšana. Tas varētu veidot Eiropas saimnībā patiesu izaugsmu, īpaši manā valstī īrijā, uh, kur tas ļoti varētu iet, iedarboties. Runāt par īrijas bija uh, gandarīta, ka uh, Eh, vidas termiņa eh, eh, mērķi tām valstīm, kas pat lielā nespēja izpildīt mērķis, tiks ņemt vērā, un tam visam arī jāņem vērā saimnes stratēģija izaugsmē un nodarbinātībai. Tiešām tikai tā arī mēs varam panākt iekšēju viengabalainību, lai arī pamatiesību hārtas prasības tiktu ievērotas, kā arī uh, uh, mm, Eh, koplīguma sarunas. Eh, paldies, un tagad vārds eh, Baldas Sārī kungam. Mēs runāsim par nākamo ziņojumu, Fordas ziņojumu. Priekšsēd. Uh, uh, Tātad, ja ir, tiek sniegti neprecīzi skaitļi par tautsemniecības attīstību, tad šī situācija jālabo ātri, komisijai ir jāvar uh, uzraudzīt uh, uh, to, vai dalībvalsts sniegtā informācija ir saskaņā ar ES prasībām. Vidēji termiņu finanšu plāna sastādīšana netraucēs tomēr mm, dalībvalstu valdībām eh, izmainīt savu priekšgājēju valdību eh, pieņemtās politikas nostādnes. Mm, tādēļ ir vajadzīgi vēl papildus pūliņi, lai eh, šie mūsu pieņemtie pasākumi varētu būt tiešām iedarbīgi un ne tikai kosmētiskas dabas. Direktīvas mērķi e, sasniegšana ir jānodrošina, kā to prasa arī līguma pa, normas. Paldies, Balcāri kungs, vārds Uģas kungam. Paldies, priekšsēd. Pirms apmēram vairāk nekā viena gada, kad e, parādījās problēmas, kuras e, radīja Grieķijas ekonomika. Tur um, bija atsevišķas lietas, kuras es jau pieminēju, piemēram, statistikas, uz kurām var paļauties. Tas, ka dažas valstis vienkārši ņem un vilto savas eh, bilances. Un eh, raugoties uz Fārnas kundas ziņojumu, kur mēs atbalstījām, ir eh, pastāv labāk kritērija, lai arī dalībvalstu statistikas pārvaldes padarītu caurskatāmākas un neatkarīgākas, jo nedrīkstētu būt tā, ka kāds strādā ar nepareizām statistikām ka šīs statistikas nāk no iestādēm. Tas eh, sniegs iegūtiem labākā caurskatāmībā. Statistiskajiem datiem ir jābūt vienādiem un salīdzināmiem, lai valdības eh, Eiropā varētu rīkoties vienādā veidā. Paldies! Jā, palabra, šorā, Harkin. Paldies, Hārkins kundze, paldies priekšsādātāji. Es atbalstīšu šo ziņojumu un es uh, pilnībā uh, Varu piekrist tiem, kas saka, ka ir nepieciešama visaptveroša un integrēta pieeja attiecībā uz eiro krīzi. Līdz šim veiktie pasākumi nav strādājuši. Nu, ko tad mēs šodien esam izdarījušies? Mēs esam salikuši kopā vienu puzli, mozaīku. Tika piedāvāti arī citi elementi, dārījuma nodoklis un tā tālāk, kā arī lielāks atbalsts MVU Mēs runājām par solidaritātes obligācijām vai eiro obligācijām, kas neprasītu līguma izmaiņas, un es domāju, ka tas ir skaidri jāpasaka. Attiecībā uz šī ziņojuma elastīgumu mēs varam redzēt, ka daudzgada fiskālās plānošanas plānošana nekādi neizslēdz individuālu elementu iekļaušanu un dalību valstīm noteikt savas prioritātes. Mēs uzskatām, ka tās, eh, šie priekšlikumi risina situāciju 17 eirozonas dalību valstīm. Ja viena eirozonas dalību valsts eh, apdraud eh, stabilitāti, tad mēs nevaram tam raudzīties garām. Mums ir jāmēģina atrast risinājums. Paldies, Hārkins kundze! Hārkins kundze nav nekādu šaubu, ka jūs un Uģijas kungs šodien esat nopelnījuši savu algu. Labi, un turpināsim ar visbeidzamo balsojumu skaidrojumu. Tas ir rezolūcijas priekšlikums par dzimumu orientāciju un dzimumu identitāti. Marcaunīkungs. Eh, Konze. Paldies, priekšsādātāji. Šī rezolūcijas, eh, šis rezolūcijas priekšlikums eh, turpina Lēdijas Aštonas. Uh, uzrunu dienā pret homofobiju, un Eštonas kundze tur atkārtoja Eiropas institūciju stingru apņemšanos uh, veikt uh, visus pasākumus, lai apkarotu vardarbību pret uh, jebkuru personu balstoties uz uh, dzimumu orientāciju vai dzimumu identitāti. Un es esmu apmierināta, ka parlaments uh, apstiprinot šo rezolūciju ir apņēmies, apņēmies darīt to pašu. Es gribēju sacīt, ka manas eh, balsojums par šo rezolūciju ir nedaudz eh, aptumšots, eh, jo 11. punktā atkal daži politiskie spēki mēģina celt galdā argumentus, kas neiztur loģikas pārbauda ne pēc satura, ne pēc formas mēģināt atsaukties uz ģimenes likumdošanu ir nepareizi, jo tas nav mūsu institūcijas kompetencē. Pašlaik mēs mēģinam apkarot jebkādu veidu vārdarbību, un eh, tur nav jēgas eh, iesaistīt citas aspektus. Paldies, un tagad vārds Češkos kundzē. Tikuji, pane predsedajīcī. Liels paldies eh, priekšstādātājiem. Es uh, balsoju par šo rezolūcijas priekšlikumu tādu pašu iemeslu dēļ, kas jau tika pieminēta. Dzimuma orientācija un dzimuma identitāte joprojām izraisa cilvēku tiesību pārkāpumus, un cilvēki, kas piedara šīm minoritātēm, ļoti bieži tiek uh, diskriminēti un uh, piedzīvos sliktu attieksmi. Mums ir jāsaprot, ka tas nav tikai iemesls krimināls vajā, krimināla vajāšanas uzsākšanai bet arī spīdzināšanai un reizēm arī nāves sodam. Un tas ir pret ES pamatprincipiem un vispārējo cilvēktiesību deklarāciju. Ikvienam ir jānodrošina vienādas tiesības bez diskriminācijas, tāpēc es atbalstīju arī ANO eh, dekla rezolūciju, kas bija pirmā šā, šajā, eh, šajā ziņā un eh, pirmoreiz nosodīja diskrimināciju, kas balstīta uz dzimumu orientāciju un dzimumu identitāti, kā arī pierē, pierādīja cilvēktiesību vispārīgumu. Domāju, ka šajā jomā mums ir jārisina dialogs, un es visās savās aktivitātēs ir eh, jānodrošina vienota attieksme pret cilvēktiesībām. Paldies! Lielas paldies! Un tagad došu vārdu Silvēstris kungam. Sono tra quei poco più di cento colleghi. Paldies priekšsādātājiem. Es esmu viens no vairāk nekā simts kolēģiem, kas balsoja pret šo rezolūciju, un ne jau tāpēc, ka es uh, nenosodu homofobiju tāpat kā visi citi. Es piekrītu, ka Eiropas Savienībai būtu jābūt pirmajai, kas uh, ievēro savu pamatiesību hārtu, bet es to darīju tāpēc, ka tā, tā kā jau Marcānija konze pieminēja, mēs uh, redzējām mēģinājums 11. punktā ieviest citus elementus, un tas uh, zvana trauksmes zvans, ko līdz tiek iekļautas vispārīgas atsauces uz eh, dzīmuma identitāti, vienmēr parādās kādi politiski iemesli, lai sacītu, ka Eiropa mēģina uzspiest dalību valstīm likumdošanu. Uh, un uh, aicina atzīt citus dzimumus, ne tikai vīriešu vai sieviešu. Un tas um, nav saistīts ar uh, tēmu, par kur mēs runājam. Eiropas Savienība nevar uzspiest citus likumus kā tikai dabas likumus, kas radīja vīrieti un sievieti. Eiropai būtu vairāk jāstrādā, lai nodrošinātu, ka ikvienam individam ir nodrošinātas uh, pilsoniskās un dzimumtiesības un nevis eh, jāmēģina ieviest eh, šeit kādas svešas elementus. Tāpēc es neatbalstīju šo ziņojumu. Paldies, priek! Eh, tas līdz ar to mēs noslēdzam balsu skaidrojumus un atsākam darbu pulksten trijos pēcpusdienām.